Eiropas parlamentam, un tagad ir pēdējais laiks uzņemties vadošo lomu un aizstāvēt tā saucamo kopienas metodi. Sāksim balsošanu. Beidzam debates. Paldies. Paldies, Šulce kungs, arī jums. Balsošana par Eiropas vienkāršotā procedūra, Matēras kundzes ziņojums Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana. Sākam balsot, sākam balsot, dalītais balsojums. Personālais balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu, apsveicu Matēras kundzi. Nākamais Provēras ziņojums - nestabilitātes radītās migrācijas plūsmas. Ir, lūdzu, sākam balsot, kas par, pret, atturas, pieņemts. Paldies, apsveicu Provēras kungu. Nākamais Jēglas ziņojums - sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos. Sākam balsot, kas par, pret, pieņemts. Apsveicu Jēglas kundzi. Nākamais Marinesko kunga ziņojums atomelektrostaciju eksploatācijas pārtraukšanai paredzētais Eiropas Savienības finansējums. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. Sveicu Marinesko kungu. Nākamais atkal Matēras kundze, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana Čehijas republikā. Ir viens grozījums. Balsojam par grozījumu, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Tātad balsojums par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par kopumā par rezolūcijas projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais, Matēras kundze, apsveicu jūs. Nākamais divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas Leichtfrīda ziņojums. Ir virkne grozījumu, 36. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Nākamais, astotais grozījums. Kas par pret atturas? Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par astoto grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. grozījums divas daļas par pirmo daļu, kas par pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. 12. grozījuma otrā daļa. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums, trīs daļas. Pirmā daļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par otro daļu 13. grozījumam. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 21. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski 38. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. kas par? Pret. Atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Par 44. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais 23. grozījums, kas par pret atturas. Es atvainojos, tomēr pārbaudīsim. Par 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. grozījums, kas par pret pret, atturas, noraidīts. Par 48. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojos, saka priekšēdētājs. 33. kas par? Pret. Atturas Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 33. Es arvien mazāk uzticos pats sev. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais grozījums. 49. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Pārbaudīsim. Par 49. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos atkal. Nākamais 42. grozījums, kas par pret atturas. Pārbaudīsim. Šķiet, ka noraidīts, bet tomēr balsosim par 42. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 50. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, lai notiek. Par 50. sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Pie 46. kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski par 46. lūdzu. Labāk būt drošam, beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 51. kas par pret Nav skaidrs, lūdzu pārbaudam par 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 47. kas par? Pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski par 47. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par grozīto projektu, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad došu vārdu Leichtfrīda kungam uh, par reglamentu. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi. Uh, rezultāts ir tāds, par ko var diskutēt, par tā saturu, bet mēs esam tomēr ļoti pietuvojušies padomes pozīcija un saskaņā ar autoru es gribētu lūgt pārcelt balsojumu, jo iespējams tagad mums jau ir, mums būs viegli panākt vienošanos ar padomi. Lūdzu, vai um, Vai komisijai kaut kas lūdzu ir sakāms pašlaik? Right. Well, commission... Tātad uh, komisāram nav viedokļa. Uh, kas ir par balsošanas atcelšanu uz vēlāku laiku? Pret atturēšanās? Jā, tātad balso, galīgais balsojums ir pārcelts. Paldies, Leichtfrīd kungam, jūs labi esat izdarījis darbu. Nākamais žado ziņojums par valsts atbalstītiem eksporta kredītiem ir 21 grozījums, kas par šiem 20, šo 21 grozījumu pret atturas pieņemts. Šolca kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Šolca kungs, nevis Šulca kungs nedarbojas iekārta. Paldies! Es gribētu pateikt, ka es gribētu goe NGL vārdā atlikt šo ziņojumu par šo balsojumu par desmito grozījumu, turklāt par abām daļām. Tas ir personālais balsojums par desmito grozījumu. Tātad desmitais grozījums divas daļas, kas pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudam elektroniski, jo personāls balsojums tika atsaukts. Tātad par otro, par otro daļu beidzam balsot. pieņemts. 22. grozījums, kas par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 22. lūdzu, kas par sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par grozīto dokumentu, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad Žado kungs, lūdzu jums vārds. Monsieur le Président, euh, comme lors du vote précédent, Priekšsēdētāji, ēnu referenti un es, mēs nolēmām šajā plenārsēdē ierosināt nebalsot par uh, normatīvo rezolūciju. Mēs uh, domājam, ka ir jāturpina sarunas ar padomi un uh, balsojums ir jāpārliek uz vēlāku laiku like to take the... Vai komisijai būtu kas sakām? You have the floor. Lūdzu, komisāri. No, he doesn't want the floor. So, we now put to the vote the motion to postpone. Tātad priekšlikums ir pārcelt balsojumu, kas par pret atturas pieņa, at, tad balsojums tiek pārcelts uz vēlāku laiku. Paldies jums, Žadokungs. Nākamais un pēdējais ziņojums, Evas Britas Svensons ziņojums par Eiropas politiku pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanai. Otrais. Otrais punkts. Un sākam balsot, beidzam pieņemts. Otrais punkts, ceturtais apakšpunkts, sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts nākamais divi desmit, kas par pret atturas pieņemts. 2, 11, 11 apakšpunkts, kas par pret atturas pārbaudām elektroniski, otrā punkta 11 apakšpunkts. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā punkta 12. apakšpunkts. Um, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Otrais punkts. 14. apakšpunkts divās daļās. Personālais balsojums par pirmo daļu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. Otrais punkts, 19. apakšpunkts, personālais balsojums, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Septītais punkts, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. 19. punkts divas daļas. Pirmā daļa. Kas par? Pret atturas pieņemts. Otrā daļa. Par? Pret atturas pieņemts. 20. punkts. Kas par? Pret atturas pieņemts. 25. kas par pret atturas pieņemts. 26. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot Pieņemts. 29. Kas par? O, sākam balsot. Par 29. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, punkts J, uh, četras daļas. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. Balsojam elektroniski par J apsvērumu trešo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa, kas par pret, atturas pieņemts. Par ceturto balsosim tomēr elektroniski pārbaudēji, ja apsvērumu ceturtā daļa beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais apsvērums O personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Un tagad par dokumentu kopumā, kas par, pret, atturas pieņemts. Līdz ar to balsojumi ir beigušies. Apsveicu Svensonas kundzi.